Parakstīšu arī tiesību aktu atbilstīgi 78. noteikumam parlamenta regulam. Mm, tiesību akta nosaukums tiks publicēts plenārsēdes protokolā. Atbilstīgi 105. punktu.